Līdz ar to esam pabeiguši darbu. Vēl neliela informācija. No EPP grupas esmu saņēmis prasību parlamenta delegācijās un komisijās iecelt sekojuši cilvēks Petrisan kundzi budžeta kontrols komitejā un tāpat arī Eiropas Savienības Krievijas sadarbības komitejā iecelt šo pašu personu. Neviens neiebilst tādā gadījumā